pāriet pie balsošanas. Pirmais balsojums attiecībā uz izmeklēšanas komiteju autobūves nozarē. Kārverkungs. Nope. Es atvainojos priekšsarētāju kungs, kolēģi, vai jūs man dzirdat? Šis ļoti neparasti, ka šis priekšlikums, par kuru mēs to līdz balsosim, tika paziņots tikai septiņos vakarā, vakardien, kad šeit klāt bija tikai duts cilvēku. Tas ir absolūti bezatbildīgi, ņemot vērā, cik daudz iebildumu ir bijuši jau iepriekš priekšsēdētāji uh, bi birojam. Un mēs visās politiskajās grupās uzskatām par ļoti dīvainu un nedemokrātisku rīcību. Paldies! I can, I can inform you, I was... Informēju jūs, ka tajā pašā laikā tas bija pieejams arī tīmekļu vietnē. Un tagad pārējām pie balsošanas. Personāls balsojums izmeklēšanas komiteja. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Adoptāts. Pieņemts. Trečiem akum. Pārējām pie Nākošā balsojama Ibrahima Halivā eh, lieta, kopīgā rezolūcija. You, wanted... Paldies, priekšsarētāji. Es vēlējos tikai parlamenta eh, zināšanai, ka Ibrahim Halāvi divas māsas ir šeit klāt un sagaida eh, lēmumu. Esiet sveicināti šeit. Mulțumim! Mulțumim! Paldies! Piektais punkts par. Pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Nākošais balsojums - stāvoklis Maldīvijā. Ir rezolūcijas priekšlikums, ko ir iesniegušas vairākas politiskās grupas. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie nākošā punkta - Malaizija. Kopīgā rezolūcija, kur iesniegušas vairākas politiskās grupas. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Rezultāts ir acīm redzams. 12. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 14. paragrāfs sākotnējais teksts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Tālāk pāriem pie Sandras Kalnietes ziņojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Barbaras Logbīleres ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais Barbaras Logbīleres ziņojums. Pirmais grozījums par pret atturas.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 33. punkts par pret apturas noraidīts. 5. grozījums par pret apturas pieņemts. I apsvērums divās daļās par pret apturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie ziņojumā Eiropas ekonomiskā monetārā savienība grozījums 17D par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. 18D grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts D.2 daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 25. par. Pret. Atturas noraidīts. 26. par. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. 38. degrozījums par pret apturas noraidīts. 39. grozījums par pret apturas noraidīts. 40. par pret apturas noraidīts. 41. par pret apturas noraidīts. 42. par pret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 noraidīts 47. par pret atturas noraidīts 48. par pret atturas noraidīts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Divpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 15. d par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas noraidīts. 4. sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Rezolūcija kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Rezultāts ir acīmredzams. Domnul Preda, raportul anual. Predas uh, kunga ziņojums. 2014. Uh, gada ziņās par cilvēku tiesību stāvokli pasaulē. Uh, par sestais grozījums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Septītais punkts. Uh, divās daļās pirmā daļa par pret pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 22. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 27. punkts uh, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 33. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 37. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 46. punkts, trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Četrdesmit sestā punkta oriģināla teksta nav jābalso. 54. punkts pirmā daļa par. Uh, sākām balso, personāla balsojums par pirmo daļu. Tātad pirmā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. 56. punkts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret noraidīts. 65. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, 67. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta pieņemta. Desmitais uh, grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 70. punktu orģinālais teksts uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. 13. par pret atturas noraidīts. 73. punkts balsojums pa daļām. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. punkts pērs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Pēc 74. Eh, punkta ordināla teksts divās daļās par pret atturas. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudām rezultātu, beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas. Labi, pārbaudām, balsojam elektroniski. Sestais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. punkts personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beid. Pieņemts otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemt otrā daļa par, pret pret atturas pieņemta. 92. punkts, trīs daļās. Pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. punkts. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 98. punkts. Divās daļās pirmā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. par pret atturas pieņemts. 104. divās daļās pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. divās daļās pirmā daļa par pret pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 111. punkts, trīs daļās. Pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. Četrās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta. Otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīt. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīt. Pieņemts, es atvainojos. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu. Pārējām pie nākamā balsojuma. Tas ir par Daytonas miera nu, līguma 20. gada dienu. Mēs esam saņēmuši rezolūcijas projektu no NF par pret atturas noraidīts. Pārējām pie kopīgā rezolūcijas projektu, ko iesniegušas pārējās grupas. Trešais grozījums, pretskunga mutisks grozījums. Lūdzu, piespiediet pogu, pamēģiniet runāt vēlreiz, saka priekšsēdētājs. Yeah, that's okay. Mulțumesc. Mulțumesc. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu priekšlikums ir trešajā grozījumā mēs svītrojām pēdējo daļu, uh, uzsver uh, sāku, beigas un sākumu. Tātad uh, Eh, Eiropas parlamentam ir nepieņemami eh, atbalstīt tekstu, kas aicina uz etnisko tīrīšanu Bosnijā un Hercegovinā. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Um, deci, supun la vot amendamentul așa cum a fost modificat cu... Mēs līdz ar to balsosim par šādi grozītu grozījumu, kas ir par, pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ceturtais punkts, kas par pret atturas pieņemts. Piektais punkts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie Valero ziņojuma ieroču eksports. Pirmais punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Piektais punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta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 pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, devītais punkts par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais punkts četrās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas pieņemta, trešā daļa par, pret atturas pie... pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. 11. punkta, trešā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. 14. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 18. punkts par pret atturas pieņemts. 19. punkts par pret atturas pieņemta pieņemts. 20. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski 20. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. punkts par pret atturas pieņemts. 24. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. 29. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par pret atturas. Noraidīts. 32. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 33. par pret atturas pieņemts, 34. par pret atturas pieņemts, 35. par pret atturas pieņemts, 40. 5. 5. daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim, balstojam elektroniski. Beidzam balstot. Pieņemta. Ceturtā daļa par pret atturas noraidīta. Piektā daļa par pret atturas noraidīta. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Adoptat. Pieņemts. 41. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa, par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42, trīs daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts, 43, četrās daļās, personāla balsojums, pirmā daļa, sākam balsot, beidzam balsot.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 Ceturtā daļa. Sākam balsot. Predes kungs. Pieņemts. 44 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 46. Trīs daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 49. pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 51. trīs daļas, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 54 trīs daļas. Pirmā daļa kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 57 par pret atturas pieņemts. 58 par pret at, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59 par pret atturas. Pārbaudam arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums D. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otra daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums G. Četras daļas. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums H divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. La următorul vot. Ejam tālāk, nākamais balsojums. Patenti un augu selekcionāra tiesības. Pirmais grozījums. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Četri par, pret, atturas, noraidīts. Pieci, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Turpinam balsot. Tagad ir noslēgts balsojums. Noraidīts. Ceturtajam oriģināla teksts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, trešā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemts. Nākamais balsojums Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā republikā. Sestais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Septīto grozījumu pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Priecīgs Ziemassvētks un laimīgi jauno gadu! To you.